apkalpošanas. Izskatīsim nākamo jautājumu - Dienvidsudāna, tostarp nesenie bērnu nolaupīšanas gadījumi. Vēlētos dot vārdu šās rezolūcijas eh, autoriem. Pirmajai vārds Sargentīnī kundzei. Lūdzu. Dank u, voorzitter. Het conflict in... Paldies, prieksēdētāji kungs. Konflikts eh, Dienvidsudānā ir bijis mūsu darba kārtībā pietiekami bieži, bet eh, komisijas priekšsēdētāja vietnieks un eh, citi augsti pārstāvi neko tā īsti nav darījuši. Šodien tāpēc mēs runāsim īpaši par nesenajiem bērnu nolaupīšanas gadījumiem. Pierādītu gadījumu ir 89, bet eh, ir ļoti ticams, ka daudz, bērnu nolaupīti ir daudz vairāk. Galvenokārt nolaupīti tiek eh, bērni, kur pēc tam tiek pārdoti kādai no karojošajām pusēm, kā bērni kareivi. Deivs Egers ir sarakstījis grāmatu, kas ir kas, viņš aprakstīja kāda jauna puiša ceļojumu Dienvidsudānā, kur viņš aizbēga no armijas. Viņš eh, bēga uz Etiopiju un nonāca bēgļu nometnē. Tas eh, bija tā kā izgudrots stāsts, bet patiesībā tas notiek katru dienu. Paldies, Jižek kungs, nākamais saka priekšsēdētāja kungs. Well, thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, Es eh, esmu ļoti priecīgs, ka mums ir izdevies vienoties par vienotu rezolūcijas tekstu, kas skaidri parāda, ka mēs apzināmies katastrofas apmērus eh, Dienvidu Sudānā. Dienvidu Sudānā iekšējo blēgu skaits ir sasniedzis pusotru miljonu, daudz simt tūkstoši ir aizbēguši uz kaimiņu valstīm, simtiem bērni ir pārdoti kā armijas kareivi un daudzi bērni ir palikuši bāreņos. Tāpēc eh, Mani tiešām priecē, ka parlaments šajā rezolūcijā griežas pie starptautiskās sabiedrības, lai organizētu jaunu donoru konferenci palīdzības sniegšanai e, Dienvidsudānai, un šajā konferencē tad tikt atrunāt palīdzības sniegšanas kritēriju. Esmu sazinājies ar tiem, kurus dzīvo un strādā Dienvidsudānā, un ir skaidrs, ka situācija tur ir samērā šausminoša. Eh, šobrīd katastrofas apjomi jau ir pārspējuši saprāta robežas. Un eh, Dienvidu Sudānā vajadzētu izveidot starptautisku kontaktu grupu, kura mēģinātu nosēdināt pie sarunu galda visas iesaistītās puses. Un eh, tas būtu vienīgais šobrīd pareizās rīcības variants. Prieksēdētāji kungs, jāpaldies. Nākamais viens no autoriem ir arī Žitnanskas kundze. Lūdzu, vārds jums. Ďakujem veľmi pekne. Uh, v každom vojnovom konflikte... Jā, paldies. Jebkurā karā vislielākie cietēji ir bērni. Uh, Kopš šī konflikta sākuma vairāk kā 400 tūkstoši neapmeklē skolas un milzīgs daudzums ir rekrutēti kā bērnu kareivi. Pēdējos ziņojumos tiek runāts par 89 bērniem, eh, kas būtu gājuši bojā no, pēc nolaupīšanas, bet eh, patiesībā runa varētu būt par lielāku skaitu. Uh, visi e, ir cietuši un tie, kas nav gājuši bojā, ir trauma, e, gluži traumu uz mūžu. Es vēlos atzinīgi izteikties par ANO sankcijām, kas ir vērstas pret e, pārkāpējiem šajā teritorijā. Paldies, Ignācio Karautala. Paldies prieksēdētāja kungs. Es uzskatu, ka jau kādas runas par Dienvidsudānā notiekošo katastrofu ir tikai tukši vārdi. Vairs eh, nav nekādas jēgas uzskaitīt šausminošos noziegumus, kas tur notiek. Nav nekādas jēgas dzēsēt muti par to, kas tiek īstenots pret bērniem, sievietēm, meitenēm. Uh, kur tiek pārdoti kā seksa vergi un prostitūcijā. Dienvidsudāna tiek uzskatīta par jaunāko izveidoto valsti pasaulē, un noteikti vajadzētu atcerēties to, ka kopš brīža, kad šī valsts tika izveidota, tajā norita pilsoņu karš. Un noteikti vajadzētu arī padomāt, kurš tad ir, vai kur ir ieinteresēti, lai pilsoņu karš turpinātos kura ekonomiskajās interesēs ir uzrīdīta dažādas kopienas vienotrai, un tad iespējams mēs varēsim jau sākt kaut ko šķetināt. Priekšsēdētājs, paldies! Nākamais eh, autors, kuram došu vārdu, ir Himenes Veserils kundze Lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs! Cilvēktiesību pārkāpumi Dienvidu Sudānā ir viena no šausminošākajiem pasaulē. 2011. gadā Dienvidu Sudāna ieguva neatkarību, bet eh, kopš 2013. gada tajā norita eh, samērā šausminoša pilsoņu karš. Un eh, īpaši dramatiska situācija ir bērnu karēvju vidū. Daudzas meitenes tiek pārdotas prostitūcijā, un eh, kopš 13. gada vairākas, vairāk tūkstoši, vairāk desmit tūkstoši bērnu eh, šobrīd Dienvidu Sudānā armijā ir kā karēvi. Karojošās puses neņem vērā nekādas saprāta noteikumus. Šodien mēs runājam par bērniem karēviem, un es esmu ļoti priecīga, ka Eiropas parlaments ir vienojies nosodot šo bar barbarisko metodi pārdot bērnus par karēviem. Prieksēdētājs, paldies! Nākamais autors ir Sandra Rodrīgas skundze. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Arī mana politiskā grupa vēlētos nosodīt visiem iespējamiem vārdiem bērnu izmantošanu kā kareivs un arī meiteņu pārdošanu prostitūcijā. Uh, bet eh, rietumu spēku intereses Dienvidsudānas dabas resursos nav noliedzams. Dienvidsudānā iegūst varu, zeltu, citus eh, svarīgus izrakteņus, kas ir nepieciešami rietumu ekonomikai. Mums ir jānosoda bērnu nolaupīšana, un mēs to arī šobrīd darām. Bet mums ir jādara vēl daudz vairāk, lai šie bērni, kuri šobrīd jau vairs nedzīvo bērnībā, varētu uh, piedzīvot vismaz kādus bērnības priekus. Mums ir jāpalīdz Dienvidsudānas iedzīvotājiem cīņā pret nabadzību un pārtikas trūkumu. Valstī pašai ir jānostājās uz kājām, bet šobrīd tur trūkst pat paša nepieciešamākā dzeramais ūdens un pārtika. Ko šobrīd dara Dienvidsudānas valdība? Pa lielam neko. Prieksēdētais paldies! Veidenkorta kungs ir nākamais autors, lūdzu, vienu minūti. Paldies! Pavisam nesen vēl šajā kontekstā mēs runājām par situāciju Dienvidsudānā. Mēs uh, sūdzējāmies par slikt, uh, situācijas pasliktināšanos, kas uh, noved pie valstisko struktūru sabrukuma. Mēs gaidījām, ka situācija uzlabosies. Tas bija pagājušā gada novembrī. Nekas no tā nav īstenojies. Uh, Situācija ir pasliktinājusies, valsts iekšienē bēgļu skaits ir kļuvis par 5 miljoniem, gan aiz ceturdaļa no valsts iedzīvotājiem dzīvo badā. Konflikti notiek e, ar milzīgu vardarbību, cieši arī bērni un ar to tiek apdraudēt arī valsts nākotne. Mums ir jāaptur šis iznīcinošās uh, pilsoņu karš, un mums ir jāatceras par šīm šausmām. Paldies Vaidenholzer kungam! Tagad uh, vārds eh, tiks dots politisko pārtīju pārstāvjiem. Eiropas Tautas partijas vārdā. Davors Štīrs. Hvala predsjedniče. Prije nešto... Paldies, prieksēdētāja kungs. Dienvides Sudāna tika iedibināta vai atguva savu neatkarību atkarībā no tā, kā to tūko pirms četriem gadiem. Un pirms četriem gadiem tajā sākās pilsoņu, gads, pilsoņu karš. Mēs šobrīd runājam par zudušo paudzi īpaši verdzībā un armijai tiek pārdoti jauni zēni. Šos eh, zēnus, šos jauniešus mēs varam uzskatīt par pazudušiem. Viņi nekad neatgriezīsies savās mājās, un ja atgriezīsies, tad smagi traumēti. 13. gadā vēl bez pilsoņu kara Dienvidsudānā uzsākās etniskas eh, nesaskaņas, un visticamākais, ka tieši eh, kara cirstās brūces un traumas ir par pamatu šiem etniskajam konfliktam, kurš eh, tikai pēdējā laikā ir uzplaucis. Sudānā eh, situācija ir samērā šausminoša un beidzot apvienotajām nācijām kaut kas ir jādara. Fala, on behalf Socialist and Democrats uh, Group, deputy Anna Gomes, one and... Anna Gomes lūdzu pusotru minūti. bērnu nolaupīšana un tālāka pārdošana par karēvjiem ir Dienvidsudānas lielākais e, pārkāpums. Un e, pirms gada, vairāk kā pirms gada, tika noslēgts miera līgums, bet tas netiek īstenots. Startautiska kopiena vairs nedrīkst to tālāk akceptēt, un e, noslēgtie miera līgumi šobrīd netiek īstenoti reģionu valstis eh, ir iesaistījušās konfliktā aizstāvot savas intereses, un visticamākais, ka būs nepieciešama ANO drošības padomas rezolūcija, lai nosodītu to valstu vadītājus, kuri miera procesam neļāva realizēties dzīvē. Mums eh, apvienotajām nācijām vajadzētu uzlikt eh, ieročembargo, bet uh, kara uzkurināšanā ir ieinteresēts arī citas puses, eh, kurām ir ekonomiskas intereses. Bet uh, Dienvidzudānā šobrīd tiek, iz, tiek izveidota izmeklēšanas komiteja. Uzskat, ka Dienvidzudānas slaktiņam ir jābeidzās un jāsauc pie atbildības tie, kas to ir izraisījuši. Uh, eh, on behalf ALDE Group. ALDE grupas vārdā tālāk vārds Natālijai Grīsbekai. Monsieur le Président, uh... paldies Paldies, godātie kolēģi! Mēs redzam, ka kara un konflikta situācijas skaits pieaug visā pasaulē. Ļoti daudz, kur tiek apdraudēta demokrātija, un, protams, ka iedzīvotāji no tā cieši visvairāk. Tāpat laikā ir liederīgi atgādināt, ka Dienvidu Sudāna ir viena no jaunākajām valstīm pasaulē. pasaulē un tieši tur patiešām risinās asiņainā, asiņains cīņas burtiski brāļu starpā. Bērni tiek izvaroti, mazas meitenes tiek izvarotas, nodotas par vergiem tālākai izmantošanai, bērni pusauģi tiek pārvērsti par armijas karavīriem, viņiem liek šaut, karot, un tas viss ir šausminoši, mums ir jārīkojas, mēs nedrīkstam, eh, kā starptautiskā sabiedrība, vienkārši noskatīties šajos eh, noziegumos ir strauji jāvēršas pret vardarbību, jāmobilizē starptautiskā sabiedrība, jāpie, jāpieprasa arī humanās palīdzības piekļuvas koridoru. Paldies! Paldies. Tālāk vārds Šonam Kelijam, Eiropas Tautas partija, pusotru minūtu. Paldies. Es atceros, ka vēl pirms vairākiem gadiem šeit izteicos, ka Dienvidu Sudāna kļuva par neatkarīgu valsti. Un toreiz mums bija liels cerības, ka mm, situācija uzlabosies, bet, diemžēl, tā tas nav noticis tieši pretēji. Un nav iespējams panākt progresu, ja valstī notiek pilsoņu karš, tā kā tas šobrīd ir Dienvidu Sudānā. Situācija ir īpaši traģiska tādēļ, ka jauni zēni tiek izmantoti kā bērnu kareivi. Viņiem, viņi tiek izrauti no skolām, no mājām, rokās tiek ielikt ieroči un sūtīti nogalināt uh, citus cilvēkus vai, nu, vai uh, paši sevi. Mums tas ir jāaptur. Mums ir jāizmanto uh, Eh, situācija, panākot, ka valsts izmanto savus resursus, tīpaši naftu, lai uzlabotu situāciju valstī. Paldies! Tālāk mm, brīvā mikrofona procedūra. Mm. Marijas kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji! Dienvidu Sudāna īstenībā ir bagāta valsts. Tur ir milzīgi naftas lauki. Un ar valsts neatkarības iegūšanu likās, ka būs arī lielas ārvalstu intereses. Bet šeit bija interešu konflikti iesaistītām pusēm un izcēlās pilsoņu karš. Šeit ir milzīga bēgļu plūsma uz kaimiņu valstīm. Esam jau par šo tematu iepriekš diskutējuši parlamentā. Izskatās, ka šajā reģionā viss virzās uz humanitāro krīzi. Šobrīd eh, situācija liecina par to, ka 4 miljoni jau ir krīzē. Bērni tiek iesaistīti karā, bērni tiek nolaupīti. Līdz ar to Eiropas Savienībā ir nekavējoties jārīkos, lai varētu izvairīties no humanitārās krīzes. Paldies! Vai pieņemat eh, zilās kartītes jautājumus no Petirkundzes? Lūdzu, Petirkundze. Pa moram reći da sam potresena zbog ove situacije u Južnom Sudanu, posebice zbog toga... E, Jāsaka, esmu pilnīgi šokēta par situāciju Dienvidu Sudānā, e, jo katru dienu tur notiek e, bērnu nolaupīšana, cilvēki nogalināti, eh, bērni izvaroti, bet, diemžēl, situācija pasliktinās tikai eh, pārtiks trūkums un slimību. Eh, priekšsēdētājs pārtauc runātājs atvainojas, bet tas nav jautājums, ko jūs tagad. Es tulīt nonākšu līdz jautājumam. Es e, vēlos uzzināt no deputāta kunga, vai tiešām viņš domā, ka pietiek ar rezolūciju pieņemšanu, ja Eiropas Savienībai ir jārīkojas. Hvala. Situācija Dienvidzudānā ir ļoti nopietna, mēs jau par to runājām Tagad mēs prasām īstenot konkrētus pasākumus. Bez konkrētiem pasākumiem šo katastrofu nav iespējams apturēt. Ir jācīnās ar cēloņiem. Runa ir par resursu izmantošanu Dienvidu Sudānā, kam ir priekšrocības, kam ir ieguvumi no šī pilsoņa kara. Ja mēs to noskaidrosim, tad varēsim arī tikt skaidrībā par to, kas ir cēloņi un kā ar tiem cīnēties. Paldies, Nerkov Nirkov kungs, vienu minūtu. Уважаеми господин председател, актът на отвличане на стотици деца е недопустим. Priekšsēdētāji, paldies! Tūkstošiem bērnu tiek nolaupīti, un tas nav pieļaujams. Vienalga, lai kur pasaulē tas arī nenotiktu. Šāda veida rīcība uh, ļoti nodara pāri Dienvidu Sudānas iedzīvotājiem, ir jārod kaut kāda veida iespējas tomēr tikt pāri šāda veida briesmām un arī daudzām citām problēmām, ar ko reģions sastops. Tāpēc ir vajadzīga starptautiskās sabiedrības rīcība. Situācija Dienvidu Sudānā patiešām ir vienkārši zem katras kritikas bērni tiek rekrutēti armijā, mazas meitenes tiek izvarotas. Mēs runājam vairāk par 400 tūkstošiem bērnu, kas tiek nolaupīti no skolas soliem. Un, protams, ka līdz ar to arī izglītības līmenis nav pilnīgi nekāds. Ir jāmobilizē resursi, lai ļautu ilgtermiņā integrēt atpakaļ sabiedrībā šos bērnus, kuriem nodarīts traumas kara ietvaros. Uh, Un te jāiesaista, protams, arī jāno bērnu tiesību aktīvisti un tā tālāk. Paldies. Jā, Kovčič kungs tālāk. Kad esmu priemali točku dnevnog reda. Paldies. Kad iepriekš esam runājuši par drošības padomes dalību, tad es nosodīju cilvēktiesību pārkāpums, īpaši bērnu cilvēktiesību pārkāpums. Uh, Pirmo reizi mēs šodreiz runājam par bērniem, bet eh, šo bērnu, nolau, šie bērnu nolaupīšanas gadījumi pierāda, cik traģiska ir cilvēktiesība neievērošana. Skaitlis šobrīd ir ap 12 tūkstošiem. 12 tūkstoši bērnu eh, karo vienas vai otras karojošās puses armijā kā eh, zaldāti. Uh, Un visticamākais, ka ir ļoti lielas intereses, kas ir iesaistītas šīs situācijas saglabāšanā patreizējā status quo. Es ceru, ka komisija pie tā vēl strādās. Eh, hvala. Uh, honorable Paldies, kas tādo kungs nākamais lūdzu. Viena minūte lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Šī nav pirmā reize, kad eh, parlamentā diskutējam par eh, valsti, kuru mēs saucam par Dienvidu Sudānu. Kā jau arī daudzās citās valstīs, eh, bagātīgs izrakteņu klāsts ir drīzāk kā nolādējums un nevis svētība. Lai kontrolētu milzīgos naftas laukus, daudz cilvēki iet bojā un īpaši bērni. Mēs šodien nu, runājam par to, ka bērniem ir jāatgriežas savās mājās un jāatgriežas skolas solā. Bet eh, tam ir nepieciešama programma, tam ir nepieciešams plāns, un tie, kur bērns ir nolaupījuši, tiem ir jāstājas tiesas priekšā. Tiesas priekšā vajadzēs stāties arī tiem, kuri gūst labumu no šādām asiņainām krīzēm. To jau pieminēja vairāk deputāti, kur runāja. Balstoties uz apvienoto nāciju rezo rezolūciju, ir jāsauc pie atbildības tie, kuri šo krīzi kurina. Un pilnīgi noteikti vajadzētu noteikt ieroču embargo šai valstī. Jauniešiem ir, jaunieši ir katras valsts nākotne. Paldies! Nākamais eh, dod vārdu komisāru kungam. Lūdzu. Please monsieur le président je sais que vous faites votre possible. priekšsēdētāj mums jādara viss ko varam lai apturētu šo te izsilu un Sudānu, te mēs runājam par Sudānu, par izsilu, nu tas viss ir tikai papīri, papīri, papīri. Es gribētu, lai teikt, ka mums beidzot ir jāievieš arī dzeltenās kartiņas sistēmas šeit parlamentā, ne tikai šīs zilās kartiņas režīms. Tā, lai tie cilvēki, kas ļaunprātīgi izmanto zilās kartiņas jautājumiem, tiek sodīti. Priekšādātāji, paldies! Es saprotu, ka tas nebija par tēmu, bet par citu lietu. Oh ważny apel. Jā, paldies. Jūs sacītais ir svarīgs. Jā, tik tiešām dažkārt ir šādas situācijas. Šī situācija jāņem vērā. Tālāk vārds komisāram. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, Dienvidu Sudānā pilsoņu karš notiek jau 15 mēnešus. Katru dienu, kas e, paiet šajā konfliktā, rada risku uz aizvien lielāku humanitāro krīzi un cilvēktiesību pārkāpumu katastrofu Dienvidu Sudānā. Pēdējais incidents ar e, skolēnu grupas nolaupīšanu ir tikai pierādījums tam, e, cik atklāti tiek pārkāpts cilvēktiesības. Augstā pārstāve ir visstingrāk nosodījusi šādu incidentu. Mums ir jārēģē uh, uz šādiem pārkāpumiem un jārīkojas arī preventīvi. Tā ir viena no augstākām uh, prioritātēm Eiropas Savienībai. Mēs sadarbojamies ar uh, Zirgiju kundzi, kas ir UNICEF īpašā pārstāv, lai pārtrauktu bērnu izmantošanu bruņotos konfliktos. Uh, Mēs aicinām gan valdību, gan opozīcijas spēkus atbrīvot visus bērnus no bruņotajiem spēkiem, ļaut viņiem atgriezties drošās vietās. Eiropas komisija nodrošina finansējumu UNICEF, e, lai palīdzētu atbrīvoto bērnu kareiviem e, reintegrēties e, savās kopienās ir nepieciešams apkarot konflikta iemeslus, lai nodrošinātu eh, pastāvīgu mieru. Man nepārtraukt prasījusi publicēt izmeklēšanas eh, ziņojumu rezultātus. To, eh, respektīvi, izmeklēšanu veica Āfrikas Savienība pati un ir vēsturis solis, lai tautu uzņemties atbildību par eh, pārkāpumu izmeklēšanu, kas nu, ir izdarīti Āfrikas kontinentā. Mēs vēlamies uzzināt, kādas rekomendācijas ir izteikšajā ziņojumā. Mēs uzskatām, ka humanitārā katastrofa Dienvidu Sudā Sudānā ir eh, valsts eh, politisko militāro vadītāju atbildība. Viņiem nav alibī, viņiem ir jāpiedalās eh, risinājuma atrašanā. Pagājušo nedēļā galvenie dalībnieki kārtējo reizi atteicās sasniegt kompromisus, kas ir nepieciešami, lai panāktu vienošanos, kas ļautu panākt konflikta atrisināšanu. Eh, Rēģējot, Ēģopijas eh, eh, premjers aicina sadarboties, lai atsāktu miera procesu un lai varētu organizēt vienotu pieju. Eiropas Savienības īpašais pārstāvis ļoti aktīvi ir atbalstījis sarunu procesu. Apvienotās nāciju, apvienoto nāciju drošības padomi ir pieņēmusi rezolūciju, veidojot ietver sankcijām pret tiem, kuri kavē miera procesu un tiem, kas ir eh, izdarījuši kara noziegumus. Ir E, svarīgi rīkoties bez kavēšanās. Noslēgumā gribu uzsvērt sekojošo. Ir ļoti būtiski tas, lai Dienvidu Sudānas iesaistītās puses e, rīkotos, rastu risinājumu, lai varētu pastāvēt pasaules jaunākā nācija, ir jāmeklē ātrs politisks risinājums krīzei, kas vēl aizvien nebeidzas. Paldies, priekšsēdētāji. Džinkuja. Paldies, paldies. Paldies eh, komisāru kungam par uzstāšanos. Jā. Tagad mēs eh, beidzam debates. Balsošana būs